Es domāju, ka milzīga atbildība gūstas arī uz ārstiem, un to mums nevajadzētu aizmirst. Paldies! Paldies! Esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un balsosim trešdien pēcpusdienā. L'ordine del giorno reca la relazione. Nākamais darba kārtības punkts ir Džils Evansas ziņojums par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās iekārtās. Tagad sāksim debatis un pirmā uzstāsies referents uz četrām minūtēm. Lūdzu, jums vārds. Thank you, President. President. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, komisāri. Sākumā vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas varēja nodrošināt vienošanos pirmā lasījumā. Protams, sirsnīgs paldies ir jāsaka ēnu referentiem, komisijai, Spānijas un Beļģijas prezidentūrām, kā arī ēnvi komitejai, visai grupai un mūsu asistentiem. Mēs varējām vienoties un īstenībā veicamais darbs bija ļoti grūts un arī gūtie kompromisi bieži vien nebija no tiem vieglākajiem. Es vēl vēlējos jums pateikt, ka 9 miljoni tonu uh, elektrisko un elektrisko elektronisko ierīču tiek pārdoti katru eh, gadu Eiropas Savienībā. Bieži vien tās ir lielās mājsaimniecības ierīces. Protams, ka tirgus plešas platumā un tādēļ mums ir jādomā, ko darīt ar pieaugušo atkritumu daudzumu. Jāņem vērā, ka līdz 2020. gadam tas pieaugs līdz 12,3 miljoniem tonu. Uh, šī ir ļoti sarežģīta atkrituma plūsma, kas ietver vairākas bīstamas vielas, un jāņem vērā, ka ir e, jāpār, e, jāizvieto e, kaitīgās vielas produktos ar nekaitīgākām vielām un jāparūpējas, lai šīs vielas nodarītu pēc iespējas mazāk kaitējumu gan cilvēku veselībai, gan videi. Komisija uh, apgalvo, ka ROKS direktīva ir uh, novedus pie tā, ka par vairāk nekā 100 tūkstošiem tonnām samazinās to vielu daudzums, kurš tika apglabāts un varēja potenciāli nonākt nonākt vidē. Šī direktīva bija ļoti svarīgs instruments, nosakot ne tikai Eiropas standartu, bet arī pasaules standartu ražotājiem. Tomēr vajadzēja vairāk skaidrības direktīvu pārskatot, lai varētu parūpēties par ambiciozāku un skaidrāku likumdošanu. Es domāju, ka pārstādātā redakcija ir labi iespēja veicināt šo progresu. Un pateicoties tam ir izveidota skaidra metodoloģija, kas mums ļaus palīdzēt lemt par jauniem ierobežojumiem. Protams, ir eh, jāparūpējas par likumdošanas neatkarību. Aptvērums tika paplašināts, eh, tā tas iekļauj visas elektroniskās un elektriskās ierīces mēs esam gatavi pārskatīt direktīvu pēc trim gadiem, lai padomātu par eh, papildus izņēmumiem. Eh, mēs runājam par talātiem un halogenētiem antipirēniem, kas parasti ir pārsvarā ir jāizstāj. Eh, var piešķirt arī izņēmums un derogācijas ņemot vērā izmantošanu rūpniecībā. Ņemot vērā tās ambīcijas, ko es ieguldīju šajā ziņojumā, deputāti nebūs pārsteigti, ka gala rezultāts man pilnībā neapmierina. Mēs vēlējāmies cīnīties ar konkrētām problēmām, eh, labāk pārvaldīt šo atkritumu plūsmu, bet mēs esam palaiduši garām iespēju panākt pēc iespējas lielāku progresu. Bet tomēr mēs sapratām, ka komisijas priekšlikumā bija daudz trūkumu, tādēļ to spēcinājām. Ja mēs runājam par eh, dažādām tabulām, eh, mēs vēlamies, eh, lai tās būtu saistošas dalību valstīm, un īstenībā šeit mēs runājam par subsidiaritātes principu, un lai varētu rast labāku risinājumu, 105. pantā mēs pieprasam, lai komisija mūs informē par dalību valstīs ieviesto praksi, izstrādājot korelāciju tabulas un to, kā šīs tabulas ietekmē komisijas darbu. Un nevar pieprasīt šīs tabulas sastādīt obligātā kārtībā. Es domāju, tas mums palīdzēs debats nākotnē organizēt daudz veiksmīgākā gaisotnē. Šis ir ļoti ambiciozs priekšlikums, kas palīdzēs izstrādāt jaunu ROHS direktīvu, kas eh, nāks par labu gan mūsu pilsoņu veselībai, gan videi kopumā. Paldies! Paldies! Tagad komisijas vārdā uzstāsies Damaņākī kundze. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Patočņika kungs, kas ir atbaldīgs eh, par šo jautājumu, diemžēl nevarēja ierosties. Viņš nevar šodien runāt, viņam eh, sāp kakls. Uh, Es saprotu, ka viņš eh, ieguldīja ļoti daudz darba šajā jautājumā, tādēļ es darīšu visu to, eh, kas manos spēkos, lai viņu pietiekam cienīgi pārstāvētu. Priekšsēdētājs kundze, dargie deputāti, tagad mēs eh, pirmajā lasījumā apspriežam direktīvu par ierobežojumiem attiecībā uz kaitīgu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās. Es domāju, mēs noteikti nebūtu tik daudz panākuši, ja Eiropas parlaments nebūtu tik smagi strādājis pie šī nozīmīgā jautājuma. Vēlējos pateikties eh, referentei Evansas kundzei, kā arī Envi komitejai par izcilo darbu, kas tika veikts, lai taptu šis ziņojums. Kopš ROHS direktīvas pieņemšanas 2006. gadā e, tā patiešām ir kalpojusi galveniem mērķiem. Pateicoties šai direktīvai, izdevās labāk atbrīvoties un apsaimniekot 100 tūkstošu e, tonu atkritumu. Pateicoties direktīvai, e, arī vairāk, ražotāji vairāk domāja par elektronisko un elektrisko iero, ierīču ražošanu. Un uh, Arī eh, daudzās eh, Eiropas Savienības eh, partneru valstīs tika ieviesti jauni standarti, lai varētu ražot vidē draudzīgākus materiālus. Uh, Piemēram, datorā ir apmēram 60 dažādu izēvielu un apmēram katru gadu viens Eiropas Savienības pilsonis saražo 25 eh, kg šādu tehnisko atkritumu. Mums ir jāparūpējas par videi draudzīgāku ierīču izmantošanu un tieši tādēļ Pateicoties šai likumdošanai, mēs varēsim strādāt daudz efektīvāk un efektīvāk izmantot savus resursus saskaņā ar 2020. gada stratēģiju bet e, tomēr dalību valstis un nozari teica, ka varētu rasties risks, ja direktīva netiks efektīvi īstenota. Pašreizējā situācijā nav pamata izjust pārāk lielu gandarījumu, gan runājot par situāciju dalību valstīs, gan arī par direktīvas izmantošanu. Tieši tādēļ likumdošana ir jāracionalizē un jāpadara vienkāršāka. Uh, On... Mēs vēlamies, lai šī direktīva tiktu saskaņot arī ar rīču direktīvu un ar to sasauktos. Protams, tā ir jāizteno dalībvalstu līmenī pēc iespējas veiksmīgāk. Mēs esam gatavi izmantot arī visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai varētu eh, izmērīt šīs likumdošanas efektivitāti. Un vēl eh, šajā direktīvā ir paustas pietiekami lielas ambīcijas attiecībā uz vidas aizsardzību. Un šeit ir ieviests arī divas jaunas kategorijas attiecībā, piemēram, uz eh, monitoringa instrumentiem un medicīnas ierīcēm. Eh, aptvēruma paplašināšana noteikti nāks par labu gan videi, gan mūsu patērētāju veselībai. Bet mums arī ir jāprūpējas, lai nozarei strādājušiem būtu pēc iespējas daudz laika, lai varētu piemēroties jaunajiem noteikumiem. Ir jāsniedz pietiekam daudz informācijas. Tieši tādēļ mēs pārskatīsim aptvērumu paplašināšanu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, bet pagaidām ietekmes izvērtējums vēl nav veikts Mēs vēlamies uh, arī nāk klajā ar diviem paziņojumiem. Pirmām kārtām runājot par direktīvas aptvērumu. Kāda ir komisijas interpretācija? 2A, 1A punktā ir rakstīts, ka pārējais periodu laikā, kas ilgst astoņus gadus, dalību valstīm ir saistības izmantot e, ierīces, e, kas e, nebija iekļauts 95. direktīvā, kas tika pieņemta 2002. gadā, bet tā tiks iekļaut jaunajā dalība, da, direktīvā tālāk 19a punktā mēs esam apņēmušies eh, nevēlāk kā trīs gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā veikt pilnīgi ietekmes izvērtējumu, ņemot vērā to, kā aptvērumu paplašināšana ir ietekmējusi tirgu kopumā. Mēs esam izstrādājuši likumdošanas priekšlikumus, kas ir saskaņā ar likumdošanas priekšlikumu iniciatīvu noteiktajos līgumos. Tāpat mēs vēlamies arī paziņot, uh, Eh, to, ko komisija uzskata par nanomateriāliem un nanotehnoloģijiem. Mēs joprojām pie tā strādājam, komisijā norisinās diskusijas par šo jautājumu, un mēs vēlamies eh, izdot ieteikumu, kas atteiktos uz visiem likumdošanas sektoriem visā eh, kopīgā aptvērumā. Mēs runājam par dažādām formām, par nanotehnoloģijām, par vielām. Ir vielas, kas ir aizliegtas, un nākotnē mēs pārskatīsim arī savu attieksmi pret konkrētām vielām, kam ir piešķirt prioritārs status. Bet mēs esam nedaudz vīlušies tajā, ka atbalsts uh, mūsu priekšlikumam par korelāciju tabulām nebija pietiekami entuziastisks. Mēs uh, vēlamies uh, Eh, šeit minēt apsvērumu, kur dalību valstis tiek iedrošināts veidot korelāciju tabulas, un mēs arī uzrakstām, ka to nevajadzētu uzskatīt par precedentu. Mēs e, meklēsim arī citus risinājumus, lai šo horizontālo institucionālo jautājumu varētu virzīt uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Komisija pārskatīs kompromisu pakotni, lai varētu vienoties par direktīvu jau pirmajā lasījumā. Es vēlētos iedrošināt parlamentu rīkoties tieši tāpat. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais uzstāsies uh, Sonika kungs no tautas partijas grupas. Viņam ir pusotra minūte. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs kundze, sākumā vēlējos pateikties Evansas kundzei par uh, labu sadarbību. Viņa patiešām uh, bija ļoti entuziastiska, noskaņota un bez viņas uh, deksmes nebūtu iespējams vienoties par kompromisu jau pirmajā lasījumā. Rohs direktīvā ir runāts par vides aizsardzību, par attīstību. Mēs mēģinājām samazināt elektrību elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu daudzumu. Mēs esam strādājuši pie direktīvas pārskatīšanas un galvenais mērķis bija augstātu standartu noteikšana attiecībā uz šo ierīču ražošanu Eiropas Savienībā. Jaunajā direktīvā esam parūpējušies par to, lai visi elektrisko un elektronisko preču ražotāji ievērotu jaunos no, noteikums un normas. Mūsu izstrādātais kompromiss ir patiešām veiksmīgs, bet no otras puses eh, šī jaunā direktīva nāks par labu arī uzņēmējiem. Priorytetowego przeglądu oparta prioritārās vielas kas bija minētas arī rīč, nodrošinās labāku pārskatāmāku situāciju Eiropas Savienības likumdošanā. Paldies tagad um, sociālistu un demokrātu grupas vada Lainenkungs uz vienu minūtu, lūdzu. Jā, tanke, Frau. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ceru, ka Patočņika kungs atgūs savu balsi, jo noteikti viņam tā būs nepieciešama Kankūnas klimata pārmaiņu konferencē. Es biju pārsteigts, ka pēc izteikšanās par KPZ zālē atgriezās Damanakī kundze un šeit izsakās par bīstamajām vielām. Uh, Jā, parlaments, protams, nesaņēma visu, ko vēlējās, un e, trešais pielikums ir atkritis, e, tas ir visai sāpīgi, esam vīlušies, bet e, tad, kad jūs pēc trim gadiem atkal veiksiet ietekmes izvērtējumu, jā, tas mums šķiet apsveicami, un tad jums vajadzēs pierādīt, kādas vielas varētu radīt potenciālas problēmas. Uh, Mēs ieviesām arī ļoti daudz dažādu izņēmumu, nu tas viss jau sāk izskatīties pēc Šveices siera. Mums vajadzētu pārbaudīt, kādu risku un kaitējumu varētu radīt šīs ierīces cilvēku veselībai un videi. Mēs jau ļoti daudz. Um, strīdējāmies par solāriem paneļiem, bet eh, tos izmantojot vidē notiek kadmijas, un tas patiešām ir kaitīgs uh, materiāls. Es vēlējos pateikties komisijai par izrādīto atbalstu, un mēs ceram, ka 2010. gadā sasniegsim nopietnu progresu, un pēc trim gadiem tiksimies atkal. Un paldies, protams, referentiem un ēnu referentiem. Paldies! Tagad Alde grupas vārdā uz pusotru minūtu runās Krāmer kungs. Lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Īstenībā pie šīs likumdošanas esam strādājuši visai naski, esam virzījušies uz priekšu nu, un esmu pat eh, pār, pārsteigts par to, ka esam tik ātri eh, vienojušies par kompromisu, kas arī manai politiskajai grupai šķiet pieņemams. Jāņem vērā, ka. Uh, šim likumdošanas priekšlikumam parlamentā neklājās viegli, mēs uh, izvirzījām dažādas ierobežojumus, mēs mēģinājām arī vairākas vielas atzīt par ļoti bīstamām, un uh, par to, protams, vajadzētu vēl diskutēt. Mēs runājam par PVC, nanomateriāliem, un bija arī šī direktīva par bīstamajiem materiāliem, bīstamajām vielām, un tādēļ esmu patiešām priecīgs par to, ka varējām uh, kaldināt kompromisu, un iepriekšēji iepriekšējais runātājs jau teica, ka mums, eh, protams, vajadzētu rūpēties par katru grāmu indes, kas nonāk atmosfērā. Bet es saprotu, nu, tas ir acīm redzami, ka ir, dalība, eh, ir tādi uzņēmumi, kas. Uh, uh, Eh, mēģina veikt vides aizsardzību tikai raugoties no politiskajām pozīcijām. Un eh, tas ir nesaprotam, ko viņi dara, un viņi runā tikai par eh, klimata aizsardzību, par vidas aizsardzību, bet beigās vidē ne, nestoties uz to nonāk kaitīgas vielas. Es ceru, ka atteicoties uz elektroniskajiem atkritumiem šāds kļūmes netiks pieļauts. Paldies! Paldies! Un tagad konservatīvā Eiropas konservatīvā sektoru un reformeristu vārdā Gelings kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos arī pateikties referentam un arī viņa kolēģiem par ļoti sarunu, ilgām sarunām. Mēs esam vienojušies. Esam šīs vienošanās var parakstīties arī mana politiskā grupa, un es šeit minēšu dažus komentārus. Šis pārskats bija domāts, lai uzlabotu uh, lietas. Nu, tāda ir uh, pārskatīšanas uh, loma pēc definīcijas, lai vienkāršotu arī prasības ražotājiem un izskatās, ka ir divas soļas pēc uz eh, viens uz priekšu, divi atpakaļ. Šeit runāja par trešo pielikumu, kur ir arī melnais saraksts ļoti daudz vielām, bet, diemžēl, nesam vienojušies par uh, pieejamību kā kritēriju un par to tik ļoti ilgi un daudz runāts. Otrakārt, šeit bija arī mērķis veikt Nu, radīt juridisko nodrošinājumu. Es domāju, ka tas drīzāk rada lielāku neskaidrību, jo paredzētu ļoti daudz eh, kritēriju un arī izņēmumi. Mums eh, vajadzētu arī saņemt īkomisijas eh, ieteikumus novērtējumu, pirms mēs vispār par to runājam, bet mēs tādu nesam saņēmuši. Nu, šeit būs to daudz izaicinājumu un arī apsveic komisijas apņēmšanos. Uh, arī raudzīties, kā tas tiks īstenots vēlāk, bet nu, to vajadzēja varbūt darīt ātrāk. Es gribētu zināt, kādā veidā mēs ar šādu apvērumu vispār varam nodrošināt juridisko drošību. Un arī par to, ka ir pārāk daudz nosacījumu, e, balsojot par šo pārskatu, mēs aizvien uh, vairāk palielinām nosacījums arī attiecībā uz vielām arī nekaitīgi, arī ar kaitīgām vielām, ja mums jau ir rīčs, un arī, kurš tika izvērtēts, un tas darbojas apmierinojoši. Es gaidu, kad komisija arī atbilstīgi izskatīs šos izdirektīvas. Paldies! Un tagad goe vārdā Lūdzu Vils uh, kundze. Uz pusotru minūti paldies. Vēlējos sākumā pateikties referentē. Viņa veikus patiešām izcilu darbu. Un e, neskatoties uz lielo padomus pretestību, viņai izdevās e, aizstāvēt mūsu pozīcijas. Es domāju, ka šī jaunā redakcija e, nozīmē lielu progresu. Es domāju, tas patiešām ir tāds kā paraugu darbs un esmu gandarīta, ka mēs varējām par to vienoties. Mēs runājam arī par sešu. Uh, vielu sarakstu, tur bija minēti, piemēram, PVC un ftalāti. Eh, tas man nešķiet tik eh, labs solis, eh, neskatoties uz to, ka tie arī rada nopietnu kaitējumu veselībai 2011. gadā, kad jaunā versija būs spēkā, tie tomēr netiks aizliegti. Vairāki elektronisko preču ražotāji brīvprātīgi jau gadu gadiem ražo mobilos telefons un televizors, kas nesatur šīs bīstamās vielas, un viņiem tas pat nerada papildus izmaksas. Uh, Dāmas un kungi, mēs esam palaiduši garām izcilu iespēju, lai elektroniskā uh, industrija kļūtu vidē draudzīgāka. Ir uh, daudzi ražotāji, kas ir novatoriski un pierāda, ka ir iespējams ražot arī izmantojot vidē draudzīgus materiālus, bet Eiropas Savienība šeit klibo nopakaļus. Un, protams, mēs arī tā nodarām ciešanas uh, pasaules nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, jo viņu valstīs katru gadu tiek izgāstas tonnas šo elektronisko atkritumu. Un, diemžēl, diemžēl šie cilvēki nevar atļauties lobby palīdzību. Paldies! Grāts! Paldies! Un tagad Rosikungs minūte. Godētie kolēģi, runājot par šo direktīvas priekšlikumu, jau esam daudz un dažādi runājuši arī komitē, jo referenti ievērojami ir Grūzijas komisijas priekšlikumu daudz restriktīvākā veidā. Uh, ierobežojot šo darbības jomu un arī tiek samazināti arī šie svieskalīnēti antipīrēni un tam līdzīgi arī ir mazāks iespējas uh, paredzēt uh, izņēmums, arī ir stiprāki noteikumi, strīdāk no nanomateriāliem. Š šīm izvēles pamatā nav zinātnisku iemeslu. Ja mēs to pieņemtu, plenārs sēdētām būtu ļoti smagi ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību. Par laimi šeit trialogā, kurā es piedalījos kā ēnu referents, mēs vienojamies par ļoti apmierinošu kompromisu. Šis dokuments tiks pārskats arī ik pēc trim gadiem un tad arī par nanomateriāliem. Mēs gaidām šeit komisijas priekšlikumu teksts. Um, kāds ir grozīts trialogā, var tikt pieņemts un atbalstīts. Un tagad vārds pārējiem runātājiem sāksim ar Baisberga kundze. Minūte 30. Paldies priekšsādātais kundze, paldies mūsu referentei. Runājot par ROHS direktīvu, jāpiebilst, ka šis bija ļoti pretrunīgs jautājums, jo viedokļu šķelšanās parlamentā bija ievērojama. Tādēļ esmu gandarīta par to, ka beigās izdevās vienoties par patiešām labu risinājumu. Es vēlējos pievērst jūsu uzmanību diviem aspektiem. Pirmām kārtām, runājot par pielietojumu, uz kādiem. Eh, uz kādām ierīcēm attieksies šī direktīva? Mēs nedrīkstam aizmirst, ka sākumā pielietojums atteicās tieši uz mājasaimniecības precēm, un eh, Tagad eh, mēs runājam par jaunām produktu grupām, piemēram, eh, šeit tiks iekļautas arī tās tehnoloģijas, kas ir izmantotas eh, atjaunīgo energoavotu izmantošanā. Protams, ja mēs runājam par ilgspējīgāku uh, pieeju, ir jābūt augstākiem aizsardzības standartiem, ir arī daudz tehnoloģijas, ko izmanto profesionāli, viņi to instalē, un, ja vajadzētu parūpēties, lai nepieciešams gadījumā šie cilvēki varētu arī tālāk nodot šīs preces pārstrādēji. Es biju par atjaunīgo energoavotu pieminēšanu, un es domāju, ka daudz kolēģi uzskata, eh, tas ir eh, labs solis, bet atjaunīgo energoavotu iekļaušana šajā direktīvā ir kontraproduktīva, tas radīs deformāciju konkurencē. Tālāk par trešo pielikumu runājot, man pat tiešām šķita, ka šeit vajadzēja iekļaut vēl 37 uh, eh, prioritāras vielas, jo ņemot vērā veselībai nodarīto kaitējumu, tas, ka daudz vielas 11. gadā netiks aizliegts, patiešām rada mums bažas. Bet, nu, katrā gadījumā uh, rezultātu mēs varam lepoties. Paldies! Paldies! Tagad uh, uzstāsies Vam Bremtas kundze uz divām minūtēm. Thank you well for... Paldies, priekšsēdētājs kundze! Sākumā vēlējos pateikties referentei. Evansa skundze patiešām uh, ir ļoti aktīva, viņa var pārliecināt citus kolēģus, un pateicoties tam viņa radīja tādu kompromisu, ko var atbalstīt politiskā grupa, jo pateicoties šim priekšlikumam tiks uzlabota eh, ļoti nopietna likumdošana, tiek paplašināts aptvērums, un jā, nu īstenībā es eh, jau esmu diezgan nepacietīgi vēlos, lai šī direktīva tiktu ieviest vēl ātrāk. Ir, eh, būs arī tāda neatkarīga direktīva, kas nav ne rīč, ne roks, un tā tas varēs eh, panākt augstāku saskaņotības līmeni. Uh, Tālāk es saprotu, ka parlamenta spēcīgās pozīcijas nāca par labu sarunu vešanā un ir labi, ka būs uh, vielas, uh, kuru izmantošana un uh, efekti tiks pārskatīti pēc noteikta laika. Tālāk HBCDD vielas, man pat jāskatās lapā, lai to pareizi nolasītu. Jā, tās tiks iekļautas šajā sarakstā un arī trīs ftalāti tiks iekļautas šajā uh, sarakstā kā prioritāras vielas tika uh, spērt arī liela soļus priekšu, runājot par materiālu. Mēs vēlējāmies būt ambiciozāki, bet nu, komisija nevarēja mums piekāpties pilnīgi visā. Vai mēs būtu varējuši sasniegt vairāk? Nu jā, mēs neesam gandarīti par pilnīgi visu sasniegto, un mūsu politiskā grupa labprāt vēlējās aizliegt vēl vairāk vielu un panākt, lai direktīva tiktu pārskatīta biežāk un lai būtu mazāk izņēmumu. Un visbeidzot, ja mēs runājam par solārajiem paneļiem, mūsu politiskā grupa sociālisti bija vienīgā grupa, kas bija pret šo aplamo ideju, proti solāros paneļus izņemt no direktīvas aptvēruma. Mēs pieredzējām arī tādu lobiju uzbrukumu, un tas nākotnē noteikti vēl pieņemsies spēkā. Un, nu, Eh, šis, šīs vielas kadmijas tika izmantots jau kopš 2003. gada, un īstenībā eh, šim sektoram tas nāks tikai par sliktu. Es domāju, mums viņiem vajadzētu tieši palīdzēt, nevis uh, spraust sprunguļus riteņos. Es domāju, ka īstenībā ir jāsaka, šis ir labs. Uh, dokuments, un EFT politiskajai grupai nebūtu tiesības to kritizēt, jo arī trialogos viņi īpaši aktīvi nepiedalījās. Paldies, Šnelhard kungs, tagad uzstāsies uz pusotru minūti. <clears throat> Priekšsēdētais kundz, dāmas un kungi, pateicoties šīs direktīvas jaunajai redakcijai, vajadzēja parūpēties par labāku patērētāju un vides aizsardzību. Es domāju, mēs to esam panākuši, jo mēs esam bijuši pietiekam realistiski savās gaidās, vēlējāmies izvairīties izvairīties no riska, kas varētu rasties mūsu patērētāju veselībai un videi. Vēlējāmies arī padomāt par uzņēmēju interesēm, jo MVU uh, eh, veic ļoti daudz izpētes, tādēļ mēs vēlējāmies viņiem atstāt brīvas uh, rokas šajā jomā. Ir ļoti labi, ka mēs varējām vienoties par riskantajām vielām un vēlējos tādēļ pateikties gan referentei, gan ēnu referentiem. Vairāki kolēģi teica, ka viņi ir. Uh, Eh, sarūktināt par to, ka no direktīvas atvērumu tika izņemti solārie paneļi, bet mēs šeit nerunājam par kadmiju, mēs runājam par investīcijām un inovācijām, un vajadzētu šeit nos, nošķirt vairākus principus. Mēs runājam par elektrības ražošanu, mēs nevaram te visu samest vienā maisā un pateikt, ka tur rodas arī sērs un uh, citi ķīmiskie savienojumi. Nē, mums ir uh, jānodala atšķirīgi principi. Ir labi, ka mēs arī runājam par PVC, jo ir uh, uzņēmumi, kas ražo PVC un Viņiem ir, protams, ļoti daudz grūtību, un ja mēs iepazīstamies ar jaunākajām attīstības tendencēm, tad mēs arī e, paši būsim uzmanīgāki un redzēsim, kas pasaulē notiek, un nedzīvosim desmit gadus senā pagātnē. Paldies, un es domāju, šis e, likumdošanas akts nāks par labu gan patērētiem, gan inovācijām. Paldies, paldies. Tagad uzstāsies Tatarellas kungs uz pusotru minūtu. Grazie, signora prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Pēdējo gadu gaitā mēs redzējām to, ka Eiropas institūcijas veic diezgan ievērojams centienus, lai panāktu to, ka elektronisko un elektrisko uh, ražojumu pārstrāde notiktu saskaņā ar visām vidas normām un ievērojot un aizsargājot iedzīvotāju veselību. Šī direktīva ir viens no izaicinājumiem, bet tā ir arī iespēja uzņēmumiem. Uh, un tas dod iespēju saržot ražojums, kas ir mazāk piesārņojoši, un līdz ar to uzņēmumiem būs lielāks uh, priekšrocības. Tāpēc nevajadzētu šajos noteikumos saskatīt tikai un vienīgi pienākums, kas uzliek jaunu slogu. Uh, Tajā ir jāsaskat arī iespējas uzlabot ražošanas eh, procesu un tāpat arī pašus ražojumus. Daudzus uzlabojumus mums bija jāparādz tāpēc, ka mēs šobrīd esam ekonomiskās krīzes ietveros un arī tāpēc, ka tas ir saistīts ar citām direktīvām. Tā piemēram, nanotehnoloģijas, fiksētās instalācijas, transporta līdzekļi, mobilās ierīces un vēl citi elementi. Un es izmantoju šo iespēju, apsveicot lielāku konsekvenci starp ROHS direktīvu un REACH direktīvu. Mēs esam izvairījušies no jebkāda veida dublējumiem, jo operatoriem tagad ir skaidri noteikumi. Paldies! Paldies! Un tagad runātāji, kur vēlas izteikties pie brīvā mikrofona. Jārkungs, lūdzu, minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos atbalstīt jauno direktīvas redakciju, un mēs esam nopietni uzlabojuši komisijas priekšlikumu, bet tomēr viss, protams, nav ideāli. Pirmām kārtām mums ir jādomā arī par eh, šīs likumdošanas starptautisko dimensiju, jo, nu, ko gan tas līdzēs, ja Eiropas Savienībā mēs būsim tādi priekšzīmīgi skolnieki, bet citās pasaules daļās eh, uz nebēdu tiks izmantotas šīs kaitīgās vielas. Otrām kārtām jāpadomā arī par MVU un e, jāatvieglo tomēr tas birokrātiskais sloks, kas varētu gulties uz viņu pleciem. Un trešām kārtām es domāju, ka šis process tam vajadzētu būt dinamiskam, nevis statiskam. Tādēļ Tādēļ mums par šiem jautājumiem vajadzētu atkārtot diskutēt Eiropas parlamentā. Paldies! Grāts. Paldies! Vārds Kādenbak kungam minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāris kundze, komisāra kungs. Es domāju, tas ir tāds maziņš solīts, bet tas ir solīts pareizajā virzienā. Mēs esam grozījuši šo direktīvu un mēs esam panākuši to, ka visi izņemot dažus izņēmumus būs iekļauti tās aptvērumā un tas nāks par labu arī nozarei. Kas vēl ir būtisks šajā direktīvā? Mums ir jāsniedz pietiekami daudz informācijas patērētājiem. Uh, Mums, protams, vajadzēs parūpēties arī par ieteikums izvērtējumu, tad, kad direktīva būs stājusies spēkā, un patērētāji ir jāinformē par to, kādu kaitējumu viņi varētu not darīt videi, ja viņi nopirks konkrētu elektronisko vai elektrisko izstrādājumu, jo nākamajā direktīvā mums noteikti vajadzēs runāt arī par šo uh, ierīču atkritumu apsaimniekošanu. Gan dalību valstīm, gan komisijai šī informācija ir jāsniedz jau tagad, jo astoņi gadi pārējais laiks tas ir ļoti, ļoti garš laika posms. Paldies, un tagad Paškas kungs, vienu minūti. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Paldies, priekšsēdētājs kundz, godātie kolēģi. E, rūpniecības valstīs elektriskā iekārto, e, elektrisko iekārtu dzīves cikls kļūst aizvien īsāks. Tādēļ arī pātrinās šo iekārtu ātrāk pārstrāde, un tas rada problēmas videi šie atkritumi bieži vien satur ļoti kaitīgus materiālus un vielas. Un ir tāpat laikā arī grūti no tiem atbrīvoties. Ir nepieciešams atrisināt šo problēmu jau šo iekārtu ražošanas procesā. Mēs jau Tagad raugāmies uz šiem aizstājēji materiāliem, kas nebūtu tik kaitīgi, piemēram, PVC gadījumā, manuprāt, ir tas ir ļoti grūti ievērot vīdes prasības, un es domāju, kā PVC aizstājēji būs atrast ļoti grūti. Paldies! Vārds tagad. Damanākī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Gudēt, priekšsēdētājs kundze, gudētie kolēģi. Pirmkārt vēlos vēlreiz apsveikt referenti pār viņas smagi paveikto darbu. Tagad izskatās, ka parlamentā rodas vienošanās, un tas ir ļoti svarīgi. Tagad parlaments ir arī noteicis noteikumu pakotni, kuras var izmantot dalību valstis, lai būtu drošas, ka elektroniskās iekārtas, kas nonāk Eiropas Savienības tirgu, nesatur mm, kaitīgas un bīstamas vielas. Protams, ka šis priekšlikums bija kompromiss, mēs visi zinām, ka kompromisi ir kompromisi. Un uh, ne vairāk, ne mazāk. Un tādēļ arī parlamentam, komisijai, visiem, mēs visi esam rādījuši labo grību, un šis rezultāts ir tāds, kuru nu, mēs vismaz vairākums varam atbalstīt. Nu, protams, ka mums ir daudz, kas sakāms arī no komisijas puses. Uh, Jāteic, ka mums būtu paticis, lai būtu skaidrāks eh, kompromiss teksts attiecībā arī uz aptvērumu par dalību valstu, arī iekļaušanu, iesaistīšanu un arī uzņēmumu līdzdalību šajā pārejas perioda laikā. Komisijas paziņojumi par darbības jomu arī norāda uz to, kā mēs saprotam šī kompromisa teksta aptvērums. Es gribētu, lai šie paziņojumi priekšsētājs klundze tiktu iekļaut arī protokolā. Tāpat laikā mēs arī nāksim klajā ar ieteikumus novērtējumu attiecībā uz darbības jomu, salīdzinot ar esošo direktīvu. Šis ieteikums novērtējums būs nopietns. Mēs sāksim strādāt pie šī jautājuma tik līdz pārskatītā direktīva stāsies spēkā. Tālāk par īstenošanu. Uh, Uzskatām, kā direktīvas nosacījumi par atbilstības izvērtējumu arī būs ievērojami atšķirīgi. Tur noteikti ļoti skaidri pienākumi gan uzņēmējiem, uh, kuriem ir jāpierāda, ka viņu produkti un preces ir atbilstīgas, un arī pienākumu par to, kā dalībvalstīm ir jāpārbauda šī atbilstība. Tādējādi priekšsētājs kundze, nu darbs vēl nav noslēdzies, pateicos jums visiem par jūsu ieguldījumiem, jūsu ieteikumiem, un komisija noteikti tos ņems vērā. Lielas paldies! Grazie, eh, la parola. Paldies! Vārds Evāns kundzei divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsētājs kundz, vēlos pateikties visiem kolēģiem, pirmkārt par komentāriem, kas bija ļoti skaidri, kāds ir mm, ļoti skaidrs šīs atšķirības ar politiskajām grupām un par to, ka šis process bija sarežģīts. Taču tagad mūs atbalsta visas grupas un es arī ceru, ka trešdienas balsojumā mēs to arī redzēsim. Uh, Esmu arī priecīgi redzēt, ka komisija arī uzskata šo direktīvu par ļoti svarīgu un arī piekrīt tam, ka direktīvas nākotne būs pilnībā komisijas uh, rokās. Mums nav koplēmuma pilnveres un komisija tieši nākotnē pārskatīs darbības jomu un turpmākos eh, ierobežojumus. Lūdzu, tad arī eh, šos nāk, turpmākos ierobežojumus uzskatīt par prioritāti, lai mēs eh, varētu mazināt šīs problēmas, kas rodas vidē cilvēku veselībai, kā jau to minēja arī kolēģi šovakar. Prevencija ir daudz labāk nekā ārstēšana. Uh, Arī runājot par visiem šiem kaitīgajām vielām, arī un smagiem metāliem un bromētiem klorētiem antipirēniem, kur ir nepieciešams aizvien lielākas, lielāki ierobežojumi. Šīs debats atbalsta ļoti daudz puses, tā skat arī uzņēmē nevalstiskajās organizācijas. Es arī ticu, ka šajā gala kompromisā mēs esam bijuši arī uzticīgi rohs sākotnējiem mērķiem, mums būs daudz efektīvāks tiesība akts ja parlaments par to nobalsos trešdien. Lielas paldies! Paldies! Tādējādi noslēdzam šīs diskusijas. Balsojums notiks pulkstens 12. trešdien. Devo fare alcuni annunci. Vēl daži paziņojumi.